informāciju par to, kāda tiesība akti tika parakstīta. Ir divas rakstiskās deklarācijas, un tās parakstīja, parakstīja lielāka daļa deputātu. Mēs šeit runājam par 26. pār par uh, eh, rakstiskā deklarācija 26.2012, lai atbalstītu globālu zero rīcības plānu un to parakstīja kolēģi Valensa, Butikofer, Krondeks, Silvestris un Cemke. Tāpat tika arī parakstītā deklarācija 28 2012, kas uh, nodibina Eiropas dienu pret uh, Vardarbību skolā parakstīja kolēģi Komos Takos, Alvāra, Angelīlī, Badjā, Kučet un Teilera kungs. Un šīs deklarācijas tiks publiskotas kopā ar sanākšanas protokolu. Un man sniedz informāciju, ka Valensa kungs un Komucākusa kungs gribētu izteikties. Sākam ar Valensa kungu, un viņš runās par 26. iniciatīvu Global Zero. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātās dāmas cienījamie kungi. Es gribētu pateikties tiem deputātiem, kas parakstīja rakstisko deklarāciju, ko mēs atbalstam globālas ierorīcības plānu. Es gribētu teikt, ka šāda veida iniciatīvām ir nepieciešams strādāt kopīgi, kopīgiem pūliņiem un vajadzētu cīnīties par to, lai pasauli atbrīvotos no kodieru ieročiem. Tādā veidā mūsu parlaments parāda to, ka mēs uzskatām, ka šāda veida bruņojums ir pagātnes relikts un mums ir jācīnās par eh, drošāku pasauli nākamajām paudzēm gadījumos, ka tiek izmantots eh, plutons, eh, novad pie šausminošām sekām, it īpaši tad, ja šie ieroči nonāk eh, bīstamās rokās. Šādu apdraudējumu situācijā mums pilnībā vajadzētu likvidēt kodoli ieročus. Es uh, uzskatu, ka šeit Eiropas Savienība varētu sniegt savu atbalstu, un mums nevajadzētu dzīvot uh, bailēs, bet mēs uh, esam atbildīgi gan mūsu vēlētāju priekšā, gan arī nākamo pauģu priekšā, un mums pilnībā ir jālikvidē šie atomieroči. Paldies! Dank, uh... Liels paldies Valence kungam. Un tagad par 28. deklarāciju, kas ir Eiropas dienā pret uh, vardarbību skolās. Lūdzu, komu cakusa kungs. Pietā, kungs. Kirīs, kirīs, nādelfī. Printris. Dāmas un kungi. Karolīna, kas ir skolniece Itālijā, pirms trīs nedēļām tika pakļauta vardarbība, un tas atkārtojas jau daudzas un daudzas reizes, un jūs noteikti zināt, ka Karolīnas gadījums nav nekas īpašs. Pēdējo gadu laikā ar vienu pastiprinājies un palielinājies to gadījumu skaits, kad bērni cieši no vardarbības skolā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mutiskā un fiziskā vardarbība pret bērniem un jauniešiem noteikti tiktu pārtraukta. Savādāk situācija veidojas ļoti nopietni, tāpēc es uzskatu, vislabākais veids ir šādu pāri darījumu profilakse. Vispirms būtu nepieciešams, protams, diagnosticēt, kur ir problēma. Saskaņā ar mūsu iniciatīvu mēs vēlamies veicināt to, lai vardarbības skolā samazinātos. Mēs vēlamies, lai šādu gadījumu nemaz vairs nebūtu. Tā lai skolēniem vairs nav jācieš. Vēlos pateikties pilnīgi visiem maniem kolēģiem, kas atbalstīja šo iniciatīvu. Manuprāt, šobrīd šeit mēs Eiropas parlamentā esam uh, guvuši nopietnu uzvaru. Priekšsēdētais, lūdzu jūs būt uzmanīgiem. Ņemot vērā šīs rakstiskās deklarācijas, vēlos uh, sniegt jums šādu informāciju. Mēs esam diezgan nopietni grozījuši rakstiskās deklarācijas ar plenārsēdes lēmumu. Un, ņemot vērā manu pieredzi, ja es jau strādāju Eiropas parlamentā ilgāku laiku, es zinu, ka parasti kolēģiem ir nepieciešams laiks, lai pilnībā pieņemtu galīgo deklarāciju cēl, eh, tekstu. Un tā kā mums visu laiku rodas arī jautājumi, plenārsēdē jāatgādinā, ka ar lielu vairākumu tika mm, at, atbalstītas šīs deklarācijas. Un viens no kolēģiem pat pajautājā, a, kur tad ir uh, galdi, kur varēja parakstīties par rakstiskajām deklarācijām. Tas ir tādēļ, ka beidzot mēs esam pieņemoši šīs deklarācijas. Tātad vēlos tāpēc arī aicināt uh, izmantot tādu procedūru attiecību uz rakstiskām deklarācijām. Mūsu, um, mūsu kolēģi ir izveidojuši ļoti nopietnu dokumentu ar visu papildu informāciju, un šis dokuments ir izsūtīts kolēģiem. Tālāk par darba kārtību vēlos teikt, ka mums ir viens priekšlikums. Vai vēlaties izteikties par darba kārtību, par reglamentu? Nē, vispirms tad mēs izrunāsim darba kārtību, un tad jūs varēsiet izteikties. Priekšsēdētājs saka kādam no deputātiem. Tagad par